saskaņā ar Lībe komitejas priekšlikumu, eh, saskaņā ar eh, noteikumu 70a, lēmumi par eh, starpinstitūciju sarunu uzsākšanu. Un to mandātu ir pieejama visās valodās un pieejama sadaļā Sensā direkt sesija tiešsaistē pieprasījumi tiek atzīti par spēkā esošiem, ja vien kāda politiskā grupa vai vismaz 40 uh, deputāti 48 stundu laikā to, to ir iesnieguši. Tas uh, attiecas uz pirmā lasījuma priekšlikumiem, un tie ir pieejami sadaļā seansa sesija tiešsaistē. Uh, Ja politiskā grupa vai 40 deputāti pieprasa debates un balsojumu, tad šis eh, pieprasījums tiek apstiprināts. Saskaņā ar 74. reglamenta pāntu tiek apstiprināti arī septiņi leģislatīvie priekšlikumi. Attiecīgo priekšlikumu nosaukumi būs iekļauti šīs sanāksmes protokolām. Pāriesim pie darba kārtības.